el señor presidente. Buenas tardes, queridas y queridos colegas. Labdien, deputāti, komisārs kundze, ministra kungs. Mēs varam atsākt darbu. Vakardienas sēdes protokols un pieņemtie teksti ir tagad pieejami. Ja ir kādi komentāri par tiem, tad varat izteikties šeit, ka neviens to nevēlas darīt. Līdz ar to vakardienas sēdes protokols ir apstiprināts un varam pāriet pie pirmā darba kārtības punkta šo pēcpusdienu. Padoms un komisijas paziņojumu par politisko situāciju Rumānijā. Tenemos las... Esam pagodināti mūsu vidū uzņemtas Skonēa kungu, Rumānijas parlamenta runas vīru un Ronslava kungu, kurš ir ministrs attiecībām ar parlamentu. Esiet laipni lūgti mūsu vidū. Paldies, ka esat ieradušies. Es domāju, tas ir um, apliecinājums tam, cik svarīgs ir šīs debates. Līdz ar to bez tālākas kavēšanās dodu vārdu Mavro Janis kungam, kurš mūs uzrunās padomis vārdā par politisko situāciju Romānē. Vēlos izmantot šo iespēju, Mavro Janis kungs, sveikt jūs personīgi un Kipras prezidentūru vispārīgāk ar lielu